Guten Morgen, meine Damen und Labrīt, dāmas un kungi. Vēlējos jūs, jums teikt labu rītu. Begrüße die anwesenden Massen der. Labs rīts arī milzīgajiem kolēģu bariem, kas ir ieradušies piedalīties debatēs. Frühmorgendlichen Sitzung. Grüße. Labs rīts arī padomes un komisijas pārstāvjiem. Pirmais darba kārtības punkts ir padoms un